Kedves kollégák, folytatjuk az ülésünket. Godāmie kolēģi, turpināsim darbu. Vispirms mums ir uh, jāpieņem vakardienas sanāksmes protokols. Protokoli visiem ir pieejami. Es gribētu jautāt, vai kādam ir uh, iebildumi par protokolu. Ja iebildumu nav, tad uzskatīsim, kā protokoli ir pieņemti.